to, to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will start. Dārgie kolēģi, sāksim pēc 30 sekundēm. Lūdzu, ieņemiet sēdvietas. Ar, tagad paziņoju sesiju par atvērtu. Man ir divi kolēģi, kas vēlējās izteikties par reglamentu. 235. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji šīs nedēļas eh, sākumā jūs atbildējāt uz Jorga Laiktfrīda Eh, jautājumiem eh, par jauniem parlamentāriešiem eh, sakarā ar Lisabonas līgumu. Jūs teicāt, ka tas ir padomes jautājums. Es piekrītu, ka viņiem vajadzētu piedalīties kā pilntiesīgiem deputātiem, taču es nezinu, kāpēc viņi būtu sākotnēji kā novērotāji. Es šo lēmumu uzskatos, ka tas ir saistīts ar Deivida Mārtinsa ziņojumu par iekšējiem noteikumiem. Tā kā mēs esam, varam dot viņiem jau iespēju strādāt kā novērotājiem, kad viņi tiks ievēlēt dalībvalstis, jo mēs kā parlamenti paši varam uh, noteikt viņu status kā novērotāji. Vai jūs priekšsēdētāji varētu to pārunāt ar referentu Mārtinu kungu un lai mēs varētu atrast risinājumu pēc iespējas ātri, jo nebūtu saprātīgi, ja jaunie uh, deputāti būtu jau ievēlēti un viņu ievēlēšanu apstiprinās nacionālās iestādes, un mums būs jāgaida mēnešiem, pirms viņi varētu sākt darbu. Daudz no viņiem ir gatavi sākt darbu uh, nekavējoši. Paldies! Paldies, kolēģi! Kā es jau teicu pirms tam, es eh, prasīju par lēmumu Eiropa padomē un AFCO komiteja arī eh, ņems eh, lēmumu vērā un šo problēmu izpētīs. Un šobrīd nav galīgais lēmums pieņemts par to, eh, cik būs jaunās vietas un no eh, kādām valstīm tās nāks. Tas tātad vēl nav galīgi izņemts. Es zinu, eh, Eiropas parlaments ir lēmumu izdarījis, taču tas nav eh, galīgais lēmums. Tā kā šobrīd nav tik vienkārši eh, dot viņiem novērotāju vietas, kamēr mums nav zināms ne cilvēku skaits, ne arī tās valsts, no kurām mm, tās tie ieradīsies. Mums vajadzētu mazliet nogaidīt. Es par to domāju un to likšu tiešām ņemšu to vērā. Tā kā paldies. Otrs runātājs. Hanses kundzes lūdzu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 Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, es piekrītu tam, ka ir ļoti sarežģīti šo jautājumu noskaidrot, bet man liekas, ka tas nav neiespējami. Un manas politiskās grupas vārdā es gribētu par diskusijām Francijā paskaidrot sekojošo. Mūsu skatījumā ir nepieņemams tas, ja novērātāji, lai arī kādā statusā viņi būtu, vienlaikus būtu Nacionālo parlamentu deputāti un tādu paliktu. Mēs domājam, ka tie, kas kā novērotāji ierodas šeit, viņiem vajadzētu nolikt nacionālos mandātus. Paldies! Paldies! Uh, thank you very much! Liels paldies! Uh, tā tad vēl viens reglamenta jautājums Odīkungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāja kungs. 110. reglamenta pats nosaka, ka um, mēs esam uh, sanākuši, lai uh, uzklausītu Zviedrijas uh, prezidentūru. Mēs redzam premjerministru. Um, prezidentūra ir bijusi ļoti uh, um, uh, veiksmīga, ārkārtīgi efektīva. Mēs uzklausīsim arī Eiropadoms uh, teikto un arī komisijas priekšstāties šeit. Uh, 15. un 6. pants nosaka to, ka Eiropadoms priekšsēdētājs uh, stāsta par Eiropadoms norisi. Uh, Liktos uh, loģiski, bet no Landram Poikungs um, nav šeit zālē, manuprāt, ļoti žēl. Uh, jo viņš ir ievēlēts uh, jau 1. decembrī 2009. gadā, un viņš um, ļoti aktīvi diplomātiski darbojas. Man ir žēl, ka tas tā, jo man liekas, ka viņa pirmais politiskais uh, lielais solis būtu mm, bijis uh, ierasties Eiropas parlamentā un prezentēt Eiropadomas secinājumus 10. Um, un 11. 12. decembrī 2009. gadā. Liels paldies! un es eh, tagad eh, paskaidrošu. Ir bijusi vienošanās eh, starp Eiropas padomes priekšsēdētoju Vanu Rompeikungu un pašreizējo padomes prezidentu, priekšsēdētāju, prezidentūras priekšsēdētāju, Eh, premjerministru Reinfeldu kungu. Eh, saskaņā ar šo vienošanos eh, pēdējo mēnesi mēs strādāsim pēc vecajiem principiem, kad premjerministrs piedalīsies mūsu sanāksmēs un sesijās. Rompeja kungs oficiāli pārņems šos darbus no 2010. gada 1. janvāra. Kolēģi, es gribētu izmantot šo iespēju un apsveikt. Ne eh, valstu eh, un valdību vadītāji nevar mainīt līgumus, kurus ir uh, noslēgušas tautas. Ja vyjaśniam panu bardzo, bardzo szczegółowo. Jest... Es vēlreiz paskaidrošu detalizētāk Tas ir arī parlamenta lēmuma sastāvdaļa, tātad tas ir arī jūsu lēmums, e, kurus mēs aicinam un ar e, kurus, kuriem mēs sadarbojamies. Vai tas būs padomes priekšsēdētājs vai prezidentūras pārstāvis. Tā kā arī mēs šo lēmumu pieņemam, kurus cilvēkus uzaicināt un kādā secībā. Mēs eh, to eh, darīsim eh, starp mūsu starp iestāžu sadarbības noteikumiem. Mēs paši izlemjam, kā to darīt, un es domāju, jūsu komentāri faktiski nav īsti vietā, jo mēs strādājam pie tā kopā ar komisiju un padomu, tā kā to vēl pārāk agri būtu diskutēt. Es domāju, mums vajadzētu saglabāt adekvātu līdzsvaru starp prezidentu prezidentūru un eh, tās eh, premjerministru un Eiropas Savienības eh, padomes priekšēdētāju, šajā gadījumā Van Rompēja kungu. Jo, kā jūs ziniet, prezidentūra mainīsies, bet Eiropas Savienības priekšēdētājs saglabās savu amatu. Tā kā mums vajag šo līdzsvaru saglabāt. Mums ir jābūt vienmēr uh, pilnā sadarbībā ar valdībām, kuri atbild par rotējošo prezidentūru. Un es vēlreiz atkārtoju, kurus mēs uzaicinām, tas ir mūsu lēmums. Taču, protams, mēs eh, runāsim ar padomu par to. Taču jums, dārgais kolēģi, es gribu teikt, ka ir pārāk agri spērt soļus šai virzienā. Un šobrīd mums ir Reinfeldt kungs, premjerministrs, kurš pārstāvs, eh, pārstāvēs sešu mēnešu atskaiti par savas prezidentūras darbu. Rompeja kungs eh, nav bijis iesaistīts šīs prezidentūras darbā, jo viņš tika izvirzīts tikai pāris nedēļas iepriekš. Viņš nebūtu bijis gatavs eh, runāt par to, vai mēs varam vienoties par to šobrīd. Labi. Es eh, gribētu eh, sveikt ļoti silti premjerministru Reinfelda kungu, eh, jo pēc gandrīz pusgada prezidentūras mums tiešām jāgaida līdz 31. decembrim, protams, būs, taču mēs gaidam jūsu runu